partnerām. Runājot par EPPED grupu, Roberts Atkins vairs nebūs transporta un turismu komitejas loceklis. Priekšsēdētāja konference 2009. gada 8. janvārī saskaņā ar 42. pantu